un kāda ir komisijas, kāds ir komisijas viedo, viedoklis par dažu banku apvienošanos, kas ir paredzēta nākotnē. Paldies! Paldies, Gilas kundzei! Tagad EKR grupas vārdā vārds Bentam Lūks kungam, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, mm, Eirozonā ir milzīga uh, problēma jo mums ir šie ienākums nenesošie aizdevumi. 600 miljārdi eiro, ja vien nav runa vēl par slēptajiem resursiem. Un tā ir milzīga problēma, un tāpēc šeit parlamentā mēs diskusē, diskutējam par risinājumu, kas gal galā neatrisinās šo problēmu. Visi šie likumdošanas priekšlikumi noteikti nepalīdzēs atrisināt šo uh, problēmu Eirozonā, jo visi šie ienākums nenesušie aizdevumi, kur radušies eiro krīzē un arī valstu parādu krīzē, patiesībā nekādā veidā netiks ietekmēta ar šo jauno priekšlikumu, jo šis priekšlikums attiecas uz nerezultatīviem um, aizdevumiem. Un šie ienākums nenesošie aizdevumi nekādā veidā netiks ietekmēti, tāpēc, ka mums vēl ir trīs gadu termiņš, pirms tas viss uh, sāksies, uh, sāks darboties, un tikai 2020. gadā mēs beidzot varēsim pievērsties šīs problēmas risināšanai. Un milzīgs apjoms šādu ienāks nenesošo aizdevumu, kura apdraud banku stabilitāti Eiropā un Eirozonā, patiesībā uh, Eh, nekādā veidā netiks ietekmēti. Tātad šobrīd mēs tikai eh, paši sev, ehm, paši eh, sevi slavējam, bet patiesībā neko neatrisinām. Paldies! Kītus, edustajā. Lielas paldies Lukas kungam un tagad Alde grupas vārdā vārds Tremosi Bācerkungam. Moltes gràcies. Liels paldies, priekšsēdētāji! Gudētais komisāri Dombrovskungs, sveicu jūs parlamentā, kolēģi! Nebija vienkārši iekļaut mūsu priekšlikumus, iekļaut mūsu idejas priekšlikumā, jo tiešām bija ļoti īsti termiņi. Taču mēs uh, strādājam, jo mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kas visvairāk ir cietuši no šiem ienākumu nenesošiem aizdevumiem. INA. Vienmēr esmu teikuši, ka INA ir cilvēku dimensija. Tie tika izveidoti, jo netika pa pareizi piemērots Eiropas likums. Jā, šīs regulas pašā sākumā arī Eiropas Sanība atzīst, ka ļoti svarīgi likumi. Dažās valstīs vispār netika atbilstīgi piemēroti, piemēram, maksājuma kavējuma direktīva, patērētāja aizsardzība direktīva. Un uh, arī hipotekāro kredītu direktīva gribu brīdināt, ja mēs neuzlabosim Eiropas Savienības likumu uh, piemērošanu valstīs, mēs varam atkal ciest no jauniem ienā uh, un NRD jaunās dalību valstīs cerītot dalību valstīs, kad varētu rasties jauna krīze. Ir jāīsteno tiesību akti. Un uh, tas nozīmē ievērot mūsu noteikumus un Eiropas Savienības vērtības. Kolēģi, Eiropas parlaments nevar apstiprināt tikai vienu likumu, nevis otru. Bez direktīvas regula zaudēs uh, Eh, savu jēgu un institūcijām nebūs eh, nepieciešami instrumenti, lai eh, novērstu INA parādīšanos tirgū. Parlamentam ir jāsniedz ļoti spēcīgs vēstījums, ļoti skaidri. Lai mēs pieņemtu visus šos noteikumus. Paldies! Kiitokset edustaja Tremossa. Liels paldies Tremosai Barcelskungam. Un tagad zaļo vārdā Urtas un kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mūsu grupa piekrīt tam, ka ir nepieciešams uh, samazināt nerezultīvo risku uh, darījumus. Nevis tādēļ, ka tas būtu uh, kas bremzētu aizdevumus. To nosaka kā pieprasījums, bet tas rada milzīgu finansiālo nestabilitāti. Nu, tādēļ šeit noteikti to mērķi mēs varam atbalstīt. Taču uzskatām, ka te jāņem vērā divi kriteriji. Ir jāprasa vairāk atbildības no nacionālajām kredīti iestādēm. Arī jāsamazina ienā, un otrkārt ir vairāk jāaizsargā patērētāji, īpaši tie patērētāji, kas nevar atmaksāt savus aizdevumus, jo ienā samazinām nevar notikt uz milzīgu sociālu, nevar, uh, sociālo, uh, sociālā rēķina, kāds notika Spānijā, un tad arī mēs gribam teikt, ka neesam apmierināti ar prezentēto regulu, taču balsosim par to, uh, vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šeit noteiktie noteikumi nerezultiem riska darījumiem. Šie pasākumi ir ļoti gāri, plaši. Komisija piedāvā, ka 100% ir jānodrošina, un jūs piedāvājat pat līdz deviņiem gadiem. Mēs to piedāvājam septiņus gadus. ICB kalendārs mums likās saprātīgs, bet to Vēlāk piedāvātais bija pārspēlēts. Tagad jūs sakāt, ka tikai trīs gadus vēlāk šīs noteikums stāsies spēkā, tad pēc, savas, pēc pieņemšanas, un ja mēs piedāvājam, ka šī regula attieksies arī uz iepriekšējiem aizdevumiem, tad nu visi tie, kuri uh, uzskatīti par ienākums nenesošiem, un kas ir izdoti uh, sākot ar 1. aprīli, arī tā tie ir tur jāiekļauj. Un tad uzskatām, ka šis Tad, tad viss, kas attiec uz patērētāju sardzību, tas ir jāsaglabā. De, Liela koalīcija ir apstiprinājusi visu šo vienošanos un noteikumiem, un es ceru, ka sarunas par sarunās par direktīvu arī ņemsiet vērā mazākas grupas. Paldies! Paldies, Urtas un kungs, un goja vārdā tagad lūdzu Mats Kārtīs. Paldies! Neviens arguments par komisijas pakotni nav atbalstāms. Ļoti svarīgi arī pateikt, kā eh, tas ietekmēs finanšu stabilitāti, bet ļoti daudz miljonu nonāk nereglamentētos banku sektoros. Uh, Daži saka, jā, ka tas ļaus bankām aizdot vairāk maziem uzņēmumiem, bet mēs redzam, kā pieprasījums ierobežo aizdevumu, nevis kredīti. Atbalstītāji saka, mēs varam palielināt patērētāju aizsardzību direktīvā, taču realitātē bankas pārdos hipotekāros kredītus. Uh, fondiem. Tas notiek pašlaik īrijā, un tad uh, mēs redzam šeit arī milzīgu krīzi. Īrija ir piemērs. Tur situācija atkārtos arī citu vietu Eiropā. Jūs to minat kā labu, mūsu minat kā labu piemēru, bet mēs tāds neesam tieši pretēji. Arī šeit bankas uh, uh, pelna uz, aiz, uz aizņēmēju um, rēķinu. Neaizmirsīsim, ka viņi ir Eiropas pilsoņi. Vienkārši šis noteikums un šis jaunais tiesību akts uh, ģimenes un visus aizņēmējus uh, uh, nosadīs sarežģītā situācijā. Lielas paldies! Tagad DVD vārdā Vallīkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Personīgi es un arī grupa mēs esam satraukti par uh, tiem noteikumiem, kas te piemērosies ar uh, šo pakotni. Ietekmes novērtējums nav izstrādāts. Un nezinām, kad būs ietekme uz nekustamā īpašuma tirgu, ietekme uz patērētājiem, uzņēmumiem, pilsoņiem Eiropā. Tas viss ir vēl jāpārbauda. Uh, neveicināt uh, INA izdošanu īsā termiņā. Ja bankā nav atbilstīgi pārvaldīta, tas nozīmē, mm, ka var rasties dažādi spekulatīvi mehānismi, dažādi fondi, kas ir konsultējuši arī ECB. Un uh, šie fondi tieši vēlas izmantot šos uh, nerezultīvos riska darījumus. Un Negribētos, lai pilsoņi, viņu aizņēmumi, kredīti nonāktu šo fondu rokās. Ir riska samazinājums, piemēram, par atvasinātiem instrumentiem. Un kad tad būs šīs riska pārdale, mēs to gaidām ar nepacietību, mēs tad arī gaidām šo riska pārdali par uh, um, noguldījumu mehānismu. Paldies, Vallikungs! Un tagad NF vārdā. Zvaigznes kungs, lūdzu. Jā, priekšēdē, paldies! Šis ziņojums arī sasaucas ar Kapitāla Savienības pakotni zinātniskai padomu Nīderlandē. Savā jaunākajā ziņojumā izdara secinājums par to, ka riska uh, pārdale kā reiz palielinās nestabilitāti finanšu sistēmā un ka Nestabilitāte ir uh, tieši saistīta ar um, milzīgo kredītu skaitu un par problēmām, ar ko saskars finanšu iestādes. Uh, šīs uh, uh, ziņojums ir ļoti svarīgs. Es ceru arī, ka referenti to iepazinušies. Un tad jautājums priekšētāji kungs, kādēļ par spīti tam referenti tomēr grib iet šai virzienā. Funtuļkungs. Funtulis, yksi minūti, olkaa hyvä. Δυστυχώς η Επιτροπή προσεγγίζει το σοβαρό αυτό. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl komisija pievērš šī jautājuma risināšanai, domājot par bankām, nevis par patērētājiem. Bankas ir svarīgs pīlārs um, Eiropas Savienībā, un, protams, ka to uh, apdraudēšana varētu ievērojami ietekmēt situāciju dalībvalstīs. Ir jādara viss iespējamais, lai um, tie, kas nemaksā, maksā, atmaksātu šos uh, kredītus. Mēs saskaramies ar finanšu un ekonomisko krīzi, un diemžēl cilvēki nevar atmaksāt savus um, kredītus, un bieži vien viņiem draud arī tas, ka viņi zaudēs savus mājokļus. Mums ir jāizteno pasākumi, lai aizsargātu cilvēkus, vismaz lai aizsargātu viņus pret viņu mājokļu zaudēšanu. Jādomā par mazāk aizsargātiem iedzīvotāju grupām. Paldies! Vai ir kādas problēmas, vai nav dzirdams tulkojums? Jautā priekšsēdētāji. Nav pieejams tulkojums vācu valodā. Um, what can we do? Continue, just continue. Yeah. Okay. I think we've solved the problem, I hope. So... Es ceru, ka nu ir izdevies atrisināt problēmu. Turpiniet, lūdzu. Cienījamies kolēģi, jūs varat turpināt savu uzstāšanos. Nākamajam vārds Mafrīdas kungam uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! NRD ir Eiropas līmeņa problēma, un šis uh, priekšlikums ir solis uh, pareizajā virzienā, lai atrisinātu šo problēmu. Mums ir jācenšas efektīvi samazināt um, uh, NRD apjomu, cenšoties samazināt arī negatīvu ietekmu uz reālu ekonomiku. Tas, protams, viss ir apsveicam, taču trīs komentāri. Aizņēmēju aizsardzība ir ļoti svarīgi. Nevar būt tā, ka banka ir spēka pozīcijās. Tas nozīmē, ka mums ir uh, jācenšas, ko darīt. Eiropas komisijai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu šīs direktīvas īstenošanu. Vēlos informēt, ka, piemēram, Kiprā attiecīgās direktīvas netiek eh, efektīgi īstenotas un arī citās dalībvalstīs ne. Otrs komentārs - riska pārdala, risk sharing. Te vēlos eh, atsaukties uz eh, kolēģi teikto. Jā, viņa teiktais ir loģiski, taču es domāju, ka dažu dalībvalstu īpašās intereses, proti to dalībvalstu, kuras varas vēlas īstenot muitas savienību, tomēr uh, um, ir jāpanāk, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem, jo bez šādām garantijām mēs nevaram runāt par taisnīgu konkurenciju dalībvalstu banku starpā. Un visbeidzot, trešais komentārs. Nesen Kīprā tika izdarīts secinājums, attiecīgi zinātniskā padome strādāja pie jautājuma, par kādas Kipras bankas sabrukumu eh, šo te nerezultatīvo riska darījumu dēļ. Bet eh, jāsaka, ka problēmas radījuši tieši Kipras eh, varas iestāžu pārstāvji. Paldies! Kiitokset edustaja. Paldies priekšsēdētā. Saka priekšsēdētā, paldies Mavrīdis kungam. Ožok kungam vārds pani przewodnicząca, panie panovie. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, Eiropas institūcijas ir uh, panākušas progresu, uzlabojot savu portfeļu kvalitāti un arī samazinājušas uh, nerezultatīvu riska darījuma apjomu. Un, lai samazinātu šo risku arī nākotnē, ir nepieciešams īstenot papildu pasākums. Uh, Šī iemesla dēļ eh, Polija priecājas par šo likumdošanas priekšlikumu. Taču vēlos vērst jūsu uzmanību uz diviem aspektiem. Vispirms, šī vispārējā pieeja, kur grasāmies ieviest, neņem vērā to, ka dalībvalstīs ir specifiska situācija. Otrakārt, ir, ir eh, jāievieš arī ietekmes novērtējums. Ir jāsaprot, cik lielā mērā tas ietekmēs eh, uzņēmumus, atsevišķi eh, uzņēmums ģimenes un eh, kopumā ekonomiskos rezultātus dalībvalstīs. Paldies! Lielas paldies Ožakungam! Un tagad vārds papadīmā uz kungam. Paldies priekšsēdētājiem! Protams, ka mums ir jāsamazina NRD apjoms. Runa ir par 600 miljārdiem eiro. Un ir nepieciešams pienācīgi aizsargāt patērētājus no spekulatīviem darījumiem, bet komisijas priekšlikums to negarantē pienācīgā veidā. Un arī, ja mēs tik tiešām vēlamies uh, veselīgu finanšu un banku sistēmu mums jāraugās uz to, lai ārpus banku darījumi arī tiktu pakļauti tādiem pašiem uh, noteikumiem caurskatāmības jomā. Un šis priekšlikums, diemžēl, to negarantē, tāpēc mēs nevaram to atbalstīt. Turklāt mēs esam pret to, kā tiek risināta šī uh, problēma. Delangs kundze Jūs jau četrus gadus strādājat pie Edis, un mēs tikai kavējamies un kavējamies. Eh, tūdaļ beigsies uh, parlaments uh, šis sasaukums, bet mums nav izdevies pātrināt darbu pie riska. Komisija kaut ko piedāvā, uh, Eiropas centrālā banka atbalsta un daļa parlamenta arī, taču ar to nepietiek. Un ar šādu kavēšanos gal galā mums neko neizdosies panākt. mēs darām pārāk maz un pārāk vēlu, un tāpēc arī nevaram atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies! Paldies papad Dimuls kungam, un tagad vārds Zaraņinopulas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Sirītas valdība ir piekritusi Um, jauniem noteikumiem atsevišķi at, attiecībā uz uzņēmumiem, kuriem tiek piešķirtas nodokļu atlaides, um, bet diemžēl netiek aizsargāti tie cilvēki, kas ir ņēmuši kredītus um, mājokļiem. Tikai bankas un tikai finanšu fondi var izlemt mūsu visu nākotni, diemžēl tā ir. Un Kas notiks ar šiem ienākums nenesošiem aizdevumiem? Būs arvien vairāk šādu aizdevumu. Un Sirijas nedara pilnīgi neko, lai uzlabotu situāciju. Un ikreiz mēs tikai palīdzam lieliem kapitāla turētājiem. Uh, Tā tik tiešām ir reakcionāra politika, un mums drīzāk ir jādomā par to, kā mēs aizsargājam kredītu ņēmējus. Mums ir jādomā par strādājošiem un jāpieliek punkts līdz šinējai praksē. Paldies! Paldies Arjanopols kungam un tagad vārds Frunčelikas kungam. Liels paldies priekšsēdētājiem! Cienījamie kolēģi, komisāra kungs, visaptvarotas eh, stratēģijas ieviešana, lai eh, cīnītos pret nerezultatīviem riska darījumiem, ir ļoti svarīgs uzdevums, cenšoties eh, nodrošināt lielāku noturību finanšu sistēmai. Darbs pie NRD, protams, galvenokārt ir jāīsteno bankām un dalībvalstīm, bet Eiropas Savienībai ir jāsamazina uh, E, šie nerezultatīvie riska darījumi un jācenšas e, novērst e, šo darījumu vēršanos plašumā nākotnē un jādomā arī par riska novēršanu ārpus bankas nozarē. Es ceru, ka šie pasākumi ļaus uzlabot noturību mūsu sistēmai un Tomēr šis priekšlikums ir izšķirīgs, jo tā mērķis ir nodrošināt uh, uh, zaudējumu nosekšanu. Paldies! Kiitokset kollega Frunzulika. Ja... Paldies, Frunzulikas kungs. Nākošais Rāls pakets. Paldies! 740 miljārdi eiro. Tas ir milzīgs cipars, ja mēs runājam par ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem. Desmit gadi pagājuši kopš finanšu krīzes, un joprojām banku bilancēs šie aizdevumi ir. Tam ir sekas Itālijā, tā ir milzī, bijusi milzīga problēma. Um, un Pašlaik mēs eh, strādājam pie, nu, pieņemam noteikumus, bet ir jāturpina strādāt pie tā, jo šīs pasaules makroni vienmēr vēlas vēl papildus um, fondus no Eiropas. Bet vai tas ir nopietni? Es domāju, ka katrai dalībvalstī pašai ir jāiztīra savu banku ehm, bilances, nevis jātērē Eiropas līdzekļi. Paldies, un tālāk Liberātskī kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisārdam Roska kungs. Šeit mēs runājam par uh, samilzišu problēmu, kas var izvērsties vēl jaunāk gan bankām, gan kredītņēmējiem. Uh, Eh, jūs teiktais man nepārliecināja. Viss nav tik vienkārši. Šeit mēs runājam par atbildību, par bankas atbildību un eh, tā saucamo eh, riska profilu un par kredītņē, un kredītņēmēju atbildību. Un, protams, kā abas puses izņē, uzņems noteiktus uh, riskus. Uh, jo tas notiek ar visiem kredītiem, vai tie būtu investīciju riski vai citi riski, <clears throat> bet eh, būtu. Eh, protams, es saprotu, ka nepieciešams eh, ieņēmumu nenesošos aizdevumus samazināt, lai nodrošinātu stabilitāti finanšu sektorā, bet ir jāraugās arī, kā tas viss ietekmēs bankas, jo bank, bankām ir jāturpina savas funkcijas, jāspēj investēt ekonomikā. Paldies, un nākošais eh, Mārijas kungs. Jā, paldies. Mēs runājam par sliktajiem kredītiem. Par ienā, ko tas nozīmē, piemēram, Grieķijai. Cilvēki zaudēja savas mājas jo finanšu plēsoņas tās viņiem atņem. Grieķijā pašā Grieķija pati atradās eh, tre, trojkai pretējā pusē. Mēs eh, šos parādus saucam par sarkanajiem parādiem. Un tagad uh, finanšu plēsoņus tos uzpērk. Uh, pilsoņi netiek aizsargāti. Pat tad, ja tas ir viņu vienīgais eh, mājoklis, mm, tas viņiem tiek atņemts. Un ieņēmumus nenesošos aizdevumus eh, vienkārši uzpirks un cilvēki vienkārši eh, būs spiesti atstāt savas mājas, mājas tiks pārdotas izsolēs bet to taču visu varētu darīt arī savādāk. Jā, liels paldies, Marijas kungs, un tagad privā mikrofona procedūra. Un divi cilvēki ir pieteikušies runāt, lūdzu, Ostaževskas kungs. Jā, paldies Mēs te runājam par miljārdiem eiro, eh, kas ir izsniegt kredītos, kas netiek atmaksāti. Bet eh, ņemot vērā eh, to, kādā attīstības fāzē mēs esam, tas varbūt nebūtu nemaz tik briesmīgi. Faktiski vajadzētu precīzāk definēt problēmas. Mūsuprāt, te ir arī uh, likumdošanas uh, robi, un vai tā ir sistēmiska problēma banku sektorā, vai arī tas ir uh, rezultāts, uh, ko ir panākušas. Uh, bezatbildīgas personas. Nu, un eh, mēs tā arī gal galā eh, jāpaturprātā arī eh, terorismu finansēšana, bitcoin un viss tam līdzīgās lietas, bet ir svarīgi vispirms diagnosticēt mūsu banku problēmu loku un tad pieņemt attiecīgus lēmumus. Paldies, Drojevs kungs! Un noslēgumā epidēdējas kungs. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, <clears throat> priekšsēdētāji. Bankas ir svarīga tautsājumniecības daļa mūsu dalību valstīs. Un ir tikai pareizi, ka tās veic savu pienākumu investējot tautsājumniecībā jo gal galā no turienes eh, nāk mūsu izaugsme. Te mēs nerunājam par banku aizņēmumiem no citām bankām, te mēs runājam par cilvēkiem, kas nespēja atdot savus kredītus. Un faktiski daudzās dalībvalstīs šī situācija ir traģiska, īpaši Grieķijā, ņemot vērā ekonomisko katastrofu un trojkas rīcību un cilvēku kredīti ir kļuvuši neatmaksājami, un cilvēki zaudē savus mājokļus. Un mēs redzam, ka cilvēki tiek novest līdz pašnāvībai, jo viņi zaudē zem zem kājām un jumtu virs galvas. Un es domāju, ka mums vispirms ir jāaizsargā šie cilvēki, jo tas ir viņu vienīgais mājoklis, un mēs to varam izdarīt. Paldies, paldies, Epipidējus kungs. Tagad uzklausīsim komisāru Dombrovska kungu, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas kungi, deputāti, gudati referenti, vispirms vēlētos jūs apsveikt ar jūsu darbu. Uh, Pateicos ēnu referentiem par līdzdalību sarunās par šo failu. Noslēgumā gribu tikai izcelt, ka šī līkuma iniciatīva norāda, ka Eiropas Savienība no diena ir vienota, lai, pie, lai rīkotos izšķirīgi un lai padarītu savu banku sektoru spēcīgāku un stabilāku, lai varētu arī pretoties nākamiem satricinājumiem, lai no kurienes tie arī nāktu un lai mēs varētu aizdot reālai ekonomikai. Tas ir ļoti svarīgi arī ekonomikas uh, plaukumam un monetārās savienības izturībai. Kītos, komisāri Dobrovskis. Jā. Paldies, komisāra kungs! Tagad uzklausīsim referentus Delāngas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu atgriezties pie divām lietām. Eh, kol kolēģi, kas runāja par eh, noguldījumu garantiju, gribētu atgādināt, ka krīzes laikā mēs uzdevām jautājumus ļoti daudziem eiropiešiem. Uh, prasīts viņiem glābt bankas, un pēc krīzes teicām, ka mēs tā vairs nevēlamies rīkoties. Nākamreiz, ja jāglāb ir banka, tad nevis patērētājiem, bet akcionāram ir jāglābā, jāglābi banka. Uh, praksē mēs redzējām, ka tad, kad reāli tiek glābta bankas, tad atkal tā ir valsts, kas glābi, un atkal nodokļu maksātājiem ir jāmaksā. Iedomājos, ka ir milzīgas atšķirības dažādās valstīs par naudas izmantošanu. Uh, Uh, lai glābtu valstis, un uh, visas valstis negrib pēkšņi radīt uh, Eiropas fondu, lai garantētu banku nogal, noguldījums. Tas nenozīmē, ka mēs neko vispār nevaram darīt. Varam sākt ar noguldījumu garantiju režīmu, sniedzot finansējumu likviditātei, te jau varam darīt rītdien, taču problēma ir tāda, ka ir uh, Um, grupa valsts, kas to negrib. Nesen tika glābtas bankas arī Itālijā, tagad o, ir daži, kas nav pār šo fondu izveidi un, diemžēl, nav vēl valsts, visās valstīs vēl pārdalīt riski. Otrakārt gribētu atbildēt arī uz Oistrus kungu, kas te spēlēja farāža lomu. Viņš te uh, at, izrunājās divas minūtes un tad devās prom. Viņš uzskata, ka uh, likums nav pietiekams. Uh, sarunās viņš nepiedalījās, viņu pārstāvēja kāds Itālijas kolēģis, kurš sacīja, ka ir nepieciešama daudz uh, garāki termiņi un ambīcijām jābūt mazākām. Tāds bija šis vēstījums. 20 stundas mēs vedām sarunas un arī eh, Zustras kungs eh, šai sarunās piedalījās dažas minūtes. Līdz ar to eh, tātad arī Vai nu jūs piedalāties debatēs, strādājat, vai arī klusējat? Kiitokset esittelijälle. Paldies! Paldies jums! Un Gvaltieri kungs. Sī, grazie, prezidente. Ma, jo penso... Liels paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka šīs debātes norādīja uz to, ka esam apstiprinājuši līdzsvarotu tekstu. Uh, Ja nu te uzklausījām propagandu no dažādiem flangiem, sakot, ka, nu, uh, līkums ir pārāk stingrs un par Vāliju kungu gribu atbildēt, viņam jābūt nopietnam. Visi zinām, ka uh, šī tiesība akts ir uh, mīkstinājis komisijas piedāvājumu un arī daudz līdzsvarotāks attiecībā ar ECB Un tagad teikt, kā mēs esam izstrādājuši pārāk striktu tekstu, tas tā ir tīra propaganda. Tāpat laikā arī piekrītu Delāngas kundzei. Visus šos uh, kolēģus mēs vispār neredzējām tā, sarunās. Viņi nekad uh, neteica par to, nerunāja par to, ka teksts ir pārāk uh, strikts vai pārāk vājš. Uh, Mēs uzņēmāmies atbildību risināt ļoti sarežģītu, ļoti delikātu jautājumu. Mums ir izdevies to atrisināt un ļoti ātri esam to atrisinājuši. Tas ir pozitīvs piemērs tam, kā Eiropas parlaments var radīt tiesību aktus, izstrādāt tos, un arī tad, kad o, kaut kas labi nestrādā, un ka ir nepieciešami kādi risinājumi. Pēc tam var radīt problēmas negatīvi ietekmi uz reālo ekonomiku, tad Eiropas parlaments māk to koriģēt. Un tad arī samazināt nerezultīvo risku darījumu apjomu, saglabājot arī finanšu stabilitāti pilsoņu interesēs. Uh, aizņēmē interesēs, mazo video uzņēmumu interesēs, un mēs varam izstrādāt tādu regulu, kur es domāju būs ļoti laba ietekme gan runājot par lielāku piesardzību, lai mazinātu tādas prakses, kas var pārāk palielināt ienākumu nesošo aizdevumu apjomu, bet otrs puses ir ilgspējīgi pasākumi, kam nebūs uh, negatīvas ietekmes uz reālo ekonomiku. Lūk, pateicos Delāngas kundzei, kolēģei, pateicos arī komisijai un visiem kolēģiem, kuri atbalstīja šo darbu. Un paldies arī padomēji par to, ka mēs tiešām veicām vēsturē ātrāko trialogu lai ātri šo tiesību aktu varētu mēs publicēt jau oficiālajā vēstnesī. Lūk, paldies! Kītos, eh, edustaja Gualtieri. Paldies, Gualtieri kungs. Es domāju, ka jā, debates ir noslēgtas un balsojums notiks rīt. Turpinām ar nākamo punktu darba kārtībā. Pedro Silva Pereira, Vladimirs Manka, Eiropas monetārā fonda izveidi starposma ziņojums. Vispirms uzklausīsim referentus. Uh, Silva Pereiras kungs, 4 minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie um, kolēģi, komisāri kungs. Uh, Eiropas stabilitātes uh, reforma ir viena no viens no svarīgākajiem pīlāriem, lai reformētu Eiropas ekonomiku, ekonomisko monetāro savienību. Šī ir ļoti svarīga procedūra. Uh, lai varētu reaģēt uz eiro arhitektūras uh, trūkumiem, uz ko dramatiski norādīja finanšu krīze. Ar šo savu ziņojumu Eiropas parlaments sniedz savu devumu visam šim procesam. Es pateicos uh, līdz referentam Vladimiram Mankam par izcilo sadarbību, kāda bija pēdējo darba mēnešu laikā. Paldies arī ēnu referentiem no dažādām grupām par lielisko sadarbības gāru, kas, eh, manuprāt, ļauj mums nonākt pie brīnišķīga rezultāta. Parlaments tādējādi iestājas par divu posmu stratēģiju vīdus ilgtermiņu. Un tad nu šeit ar lielu skaidrību arī tad parlaments iestājas par uh, Eiropas stabilitātes mehānismu iekļaušanu uh, tiesību aktu kopumā. Uh, lai mēs no tā varētu izveidot patiesu Eiropas institūciju um, ar kopīgu pārvaldību un Eiropas parlamenta demokrātisko kontroli. Protams, tas nebūs dažu dienu darbs īstermiņā, līdz ar to mēs um, atbalstīsim stabilitātes mehānismu izveidi pretēji komisijai. Mums neliekas uh, uh, vajadzība mainīt nosaukumu, runāt par Eiropas monetāro fondu, jo tas varētu radīt uh, sajukumu. Uh, runājot par monetārās politikas kompetenci, monetārā politika ir ECB pārziņā, bet ir citi aspekti, kur mums ir jārēģē un jārīkojas, ir jāstiprina Eiropas parlamenta demokrātiskās kontrolas mehānisms. Uh, esam paredzējuši sadarbības protokolu starp, institū starp abām institūcijām, lai stiprinātu dialogu, lai uzlabotu un palielinātu parlamenta kontroli. Mēs ejam vēl tālāk, gribam, lai stabilitātes mehānismu direktors tiktu iecelts šeit, Eiropas parlamentā. Piedāvājam arī stiprināt šo mehānismu, lai veicinātu uh, finanšālo stabilitāti un varētu reaģēt uz finanšu un ekonomiskiem satricinājumiem, lai arī varētu pārskatīt uh, um, kompetences un misiju un uzdevumus. Makroekonomiskā eh, kompetence, protams, eh, ir komisijas pārziņā. Un tad vēl arī mums ir eh, jābūt autonomiem, neatkarīgiem no starptautiskā valūtas fonda. Šim mehānismam mums ir jāparedz tādas kompetences, lai šis noregulējuma fonds būtu darboties spējīgs un izveidojot uh, banku savienību. Mēs zinām, ka eiro reforma iet vēl tālāk, tur ir jābūt budžeta kapacitātei, vēl citi svarīgi aspekti jāņem vērā. Jo Eiropas stabilitātes mehānisms jau ir ļoti svarīgs solis, kas mums ir jāspēr. Un mēs ceram, ka padome būs dzirdīga pret mūsu priekšlikumiem, lai varētu iet uh, viss ir rūkrūkā uz priekšu. Kiitokset eh, esittelijää Eh, sīla. Liels paldies! Paldies referentu kungam un otrs referentu kungs. Vladimirs Mānka, lūdzu, 4 minūtes. Vážená pani predsednička, vážený pán podpredsedā Eiropaskei. Paldies priekšsēdētāji, cienījamais vicepriekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi. Cilvēki atcer šo finansu palīdzību, kas tika sniegta Grieķijai valstī, kas visvairāk bija cietusi finanšu krīzē. Eirozonas valstis tad izveidoja eh, stabilitātes mehānismu. Šis pagaidu mehānisms tika pārvērsts par pastāvīgu mehānismu. Uh, un mērķis bija sniegt atbalstu, atbalstu valstīm, kuras e, cieta finanšu krīzē un kuras e, bija zaudējušas piekļuvu finanšu tirgiem Īrija, e, Grieķija, Portugāla, Kipra. Šīm valstīm taču bija jāuzņems izpildīt savu mājas darbu, proti jāīstenā struktūrālās reformas, lai viņu ekonomikas būtu veselīgāks. Tātad lai novērstu potenciālo risku Eirozonai un Eiropas Savienībai kopumā. Paraudzīsimies uz šīm valstīm šobrīd. Pateicoties sadarbībai, īrijai ir lielākā izaugsme. Spānijai ir izdevies pārsniegt visus, visus rekordus eksporta jomā. Grieķiem šobrīd pēc eh, reformu īstenošanas vairs nav nepieciešama šī glābšanas programma, viņa jau atkal varast finansējumu finanšu tirgos. Grieķija nesen uh, radījusi simtiem tūkstošu jaunu darba vietu un tādējādi veicinājusi ekonomisko izaugsmi. Pirms trim dienām Mūdīs uzlaboja Grieķijas reitingu uz eh, B, un aģentūra uzskata, ka uh, jau īstenotās reformas noteikti sniegs labus rezultātus. Pateicoties um, atbalstam, kas 2011. un 2012. gadā tika sniegts uh, Grieķijai, lika rīkoties arī mūsu Slovākijas valdībai, bet um, ir skaidrs, ka tagad Eirozona ir daudz noturīgāka un atbalsts um, eiro ir vēsturiski augstākais kopš eiro ieviešanas, kopš uh, Eiropas stabilitātes mehānismu ieviešanas. Uh, mēs esam piedzīvojuši, ka um, mums ir lielāks spējas reaģēt uz finanšu krīzes situācijām. Tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir um, jāuzlabo šī sistēma. un jāstrādā pie monetārās un finanšu savienības izveidošanas. Runājot par Eiropas Savienības nākotnes resursiem, Eiropas parlamentam eh, būtu savs vārds sakāms, un tam būtu jākontrolē eh, budžeta procedūra eh, kopumā. Finanšu resursi un instrumenti, kas ir paredzēti Eiropas stabilitātes eh, mehānismā, tiem vajadzētu palīdzēt eh, dalībās finanšu sistēmā, eh, lai tās nesaskartos ar problēmām un varētu piekļūt finanšu resursiem finanšu tirgos. Mums ir jācenšas stabilizēt situāciju un veicināt investīcijas Eirozonā. Uh, Eiropas stabilitātes mehānismam nevajadzētu būt tādam, ir, kur var izmantot tikai Eirozonas valstis. Um, tam vajadzētu piekļūt arī eh, citām dalībvalstīm. Cienījamie kolēģi, es esmu pārliecināts, ka mūsu kopējie centieni novedīs pie lielākas drošības un um, noteiktības eh, ne tikai Eirozonai, bet Eiropas Savienībai kopumā. Lielas paldies! Paldies! Uh, referentam Mankas kungam un tagad vārds komisāra kungam. Dombraus kungam lūdzu. Madam Čer. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Eiropas parlaments eh, ilgstoši spēlēs ļoti svarīgu lomu uh, uzlabojot ekonomikas un monetāro savienību. Tā Eiropas parlaments ir atbalstījis arī komisijas uh, iniciatīvu uzlabot uh, tā struktūru. Un Tāpēc, runājot par eh, komisijas likumdošanas priekšlikumu, šodien šajās debatēs mēs spēram eh, uz priekšu vēl vienu svarīgu soli. Es vēlos pateikties jo īpaši referentiem un attiecīgiem komitejām, kā arī Jānu referentiem par eh, darbu pie šī dosjē. Bet es vēlētos arī izmantot šo iespēju un pateikties visiem tiem, ar kuriem komisija pēdējo gadu laikā ir cieši sadarbojusies, lai īstenotu ekonomikas un monetāro savienību. Komisija priecājas par šo starpposmu ziņojumu. Un mēs jau īpaši atbalstām parlamentu aicinājumā izveidot Eiropas stabilitātes eh, mehānismu kā eh, savienības ietvaru. Uh, Kā jūs zināt, tas bija arī mūsu priekšlikuma mērķis jau izveidojot to 2012. gada rudenī pašā krīzes karstumā, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti Eiropas Savienībā. Tā integrēšana Eiropas uh, tiesiskajā ietvarā ne tikai nostiprinās mūsu sistēmu, bet arī ļaus labāk atskaitīties ne tikai Eiropas Savienībai, bet mūsu parlament, bet dalībvalstu parlamentiem. Uh, un pie tā jūs esat strādājuši arī savā ziņojumā. Vēl viens svarīgs punkts, kur jūs uzsverat un kuram mēs pilnībā piekrītam, proti vajadzību dalībvalstīm ievērot kopējos noteikums ekonomiskās pārvaldības ietvarā, lai nodrošinātu to, ka um, kompetences nepārklājas ar citām Eiropas Savienības institūcijām un lai uh, viss būtu pilnībā savietojams ar Eiropas um, tiesību normām. Es priecājos arī par jūsu aicinājumu pātrināt ievies šo common um, backstop uh, kopējiem noregulējumu fondam līdz 2020. gadam. Un visbeidzot, mēs piedāvājam e, Eiropas monetāro fondu kā nosaukumu. Un, protams, pie tā vēl notiks politiskās diskusijas, bet mēs, e, protams, esam ņēmuši vērā e Eiropas centrālās bankas un uh, parlamenta iebildumus Varbūt mēs varētu palikt pie līdzinējā nosaukuma Eiropas stabilitātes mehānisms. Eh, kopš komisija ir iesnieguši šo priekšliekumu, mēs esam piedzīvojuši vairākus eh, jaunus notikumus. Tā, piemēram, dalībvalsts ir nolēmušas pārskatīt SM eh, vienošanos un pārvērst to par starpvaldību ietvaru. Uh, Šis darbs vēl turpinās, un es domāju, ka tas būs uh, svarīgs pienesums, lai izveidot spēcīgāku ekonomikas un monetāro savienību, ne tikai paredzot šo te backstop noregulējumu fondam, bet arī uzlabojot efektivitāti proporcionāliem instrumentiem, novēršot dublēšanos. Un visbeidzot par šo pēdējo es vēlos eh, izteikt atbalstu par šo vienošanos starp komisiju un ESM, eh, par ko mums izdevās vienoties eh, pagājušā gada novembrī. Mūsu mērķis ir panākt to, lai jaunajā līgumā būtu apņēmība um, iestrādāt ESM. Um, Šajā ietvarā pavisam drīz. Lielas paldies par uzmanību. Arī Dombrovskis. Paldies, komisārkungs. Un tagad Pāriem pie debatēm. Un kā pirmais uzstāsies Ivan Kungs. Bet neredzu viņu šeit, tāpēc budžeta kontrolas komitejas vārdā uzklausīsim Hibners kundzi no Konstitucionālo lietu komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos runāt par jautājumiem, kas ir svarīgi no mūsu komitejas viedokļa. Divas lietas. Pirmkārt, eh, SM iekļaušana jaunajā Eiropas likumdošanas eh, satverā. Mēs esam eh, aicinājuši izmantot starp iestāžu nolīgumus, Un um, šī ir um, mēģinājums darīt to vēlreiz. Svarīgi, lai ESM um, vai Eiropas um, monetārā fonda um, satvars būtu iekļauts Eiropas Savienības uh, likumdošanas satvarā. Uh, svarīgi būs arī Eiropas Savienības uh, parlamenta un dalībvalstu parlamenta iekļaušana. Uh, un ir svarīgi nodrošināt piekļuvi informācijai, lai varētu nodrošināt pārskat atbildību, nodrošināt vislielāko caurskatāmību Eiropas stabilitātes mehānisma nākotnes struktūrai, lai arī kā mēs viņu nenosauktu. Paldies, Hibners kundze! Un tagad politisko grupu vārdā, EPP grupas vārdā. Anna Kendelāras kungs, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Finanšu krīze mums atgādināja to, ka monetārā savienība vēl ilgi netiks pilnībā izveidota. Nacionālās uzrauga iestādes būtībā pat eh, īsti neaptvēra to, cik finanšu krīze eh, būs dziļa. Un tad mēs radījām finanšu stabilitātes mehānismu. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, lai vienmēr eh, būtu priekšplānā tiesības un pienākumi finansējumam būtu jābūt pieejamam visām tām valstīm, kas nonāk grūtībās. Atbalstam tiešām ir jābūt, lai sliktos laikos to varētu izmantot. Un tāpēc ir nepieciešami attiecīgi eh, budžeta plāni, eh, finansējumam ir jābūt pieejamam, mums ir jābūt noturīgiem Un, ja um, mēs nonākam pie sliktākās situācijas, ir jābūt spēja izmantot uh, šos līdzekļus. Un svarīgi, lai jūs, Dambrovs kungs, tur būtu uh, septiņas dienas nedēļā, 24 stundas uh, diennaktī un varētu iedarbināt šos mehānismus, kad vien nepieciešams. Bet ir jābūt ne tikai tiesībām, bet arī pie, pienākumiem Banku Savienība. Uh, tirgus savienību, kapitāla savienību, tas viss ir svarīgi, ja mēs gribam, lai uh, Eiropa būtu droša pret krīzēm. Paldies, Vandengandelārs kungs, un uh, tālāk es eh, un te grupas vārdā Pērvānša Bereša. Paldies, jā. Tātad šī ir lieliski iespēja, lai parlaments varētu arī paskaidrot, kā šis uh, Eiropas stabilitātes mehānisms varētu attīstīties. Uh, par to ir šis ziņojums, taču šīs diskusijas totāli bloķētas padomē. SM izvēja tiešām bija liels panākums tad, kad dalību valstīm bija nepieciešami līdzekļi un vairs nevarēja saņemt tos no tirgus. Uh, Taču šie panākumi ir jāizmanto šodien, lai varētu spērt nākamos soļus uz priekšu. Un zinām, ka tas ir saistīts ar jauno vidi, kur runa ir par riska pārdali un par risku riska samazinājumu, un arī šai jomā mēs esam spēruši soļus uz priekšu, vai tas būtu, ticībā uz NPL, uh, INA, pareizāk ienākumu nēsošu aizdevumu, pagodas pieņemšanu un uh, citu tiesību akti. Tādēļ uzskatām, ka te nevajadzētu izveidot Eiropas monetāro fondu. Mēs būtu gribējuši izveidot Eiropas stabilitātes fondu. Saprotu, ka um, būs kompromiss saglabājot esošo nosaukumu, taču pats svarīgākais ir tajā, lai šis mehānisms būtu veiksmīgs nākotnē un gribētu, lai nākotnē tas tiktu pilnībā izmantots, nodrošinot stabilitātes funkciju Eiropas Savienībā, īpaši Eirozonā kur ir nepieciešama vēl šī stabilitāte, lai arī šis mehānisms varētu nodrošināt mums nepieciešamās garantijas uh, saucamiem atbalsta mehānismam uh, banku sektoram. Nu, lūk, uh, vēl darbs notiek uh, padomē, bet baidos, ka izveidojot Eiropas stabilitātes mehānismu, vai tas turpināsies parlaments krīzes laikā pieņēma šo risinājumu, bet tas bija tāds ārkārtas lēmums ārkārtās situācijā. Tad šodien padomu vairs par to negrib dzirdēt. Negrib dzirdēt par komisijas liedrīgo priekšlikumu, kas ļāv virzīties uz priekšu un, iz, un integrēt šo mehānismu līgumos. Un par to joprojām arī, to joprojām pieprasa arī Eiropas parlaments, uzskatām, ka tā ir Tas ir pareizākais virziens uz priekšu attiecībā uz šo mehānismu. Paldies! Paldies, Bērēšs kundze! Ekā ir vārdā pakitkungs. Thank you, voorzitter. Paldies priekšsēdētājiem. Ar šo ziņojumu mēs cenšamies izveidot Eiropas stabilitātes uh, mehānismu, kas eh, būtu uh, iesakņots uh, likumdošanā Eiropas Savienības līmenī, un tā galvenais mērķis ir sniegt finanšu uh, atbalstu. Bet es nedomāju, ka tas ir pareizi, jo aizdodot vairāk naudas, mēs neatrisināsim problēmu. jo tas maksā pārāk dārgi nodokļu maksātājiem, un uh, dalību valstīm zūd uh, jeb kāds stimuls eh, risināt aktīvi problēmas, veicināt ekonomikas izaugsmi. Nacionālajiem parlamentiem eh, būtu būt jāprasa atbildība no nacionālajiem parlamentiem. Mēs te nerunājam par jauniem eh, bailautiem, bet mēs runājam par gatavošanos jaunai krīzei. Tāpēc budžeta noteikumiem būtu jābūt stingrākiem. Ja valsts nevar samaksāt savus uh, parādus, bet var atrast veidu, kā samazināt uh, valsts parādu, tad galu galā, piemēram, Nīderlandiešu nodokļu maksātājiem nebūtu jāmaksā uh, par citu pieļautajām uh, kļūdām, vai arī, teiksim, tikai tā ir jāraugās uz ekonomiku. Un tālāk ar to kungs Aldi grupas vārdā. Priekšsēdētājs kundze Komisārkungs, godātie kolēģi, vēlos uzteikt izcilo mūsu līdzreferentu paveikto darbu. Esmu priecīgs par to, ka šis Eiropas stabilitātes mehānisms tiek uh, iekļauts tagad šajā kopienas satverā. Tad, kad izveidojām vienoto valūtu, mēs uh, savulaik neiedomājāmies to krīzes situāciju, kādā pēc tam nonāca Eirozona. Uh, krīze, ko izraisīja valstu parādi un Grieķijas situācija. Lūk, šai kontekstā vajadzēja arī izmant, iedomāties tādu instrumentu, kā tad mēs varam pārvaldīt dažu valstu pārāk lielo parādu situāciju. Nu, ko tagad eh, šis mehānisms ir institucionalizēts. Es pateicos referentiem par to, ka viņi uzstāja uz to, ka nepieciešams cieši um, uh, sasaistes. Uh, Uh, elements arī nacionālajiem parlamentiem, lai piešķirtu ga finanšu garantiju šim mehānismam, jo tieši nacionālajie parlamenti ir tie, kuri arī atvēl līdzekļus un kuri uzņems atbildību. Gribu paust arī nožēlu, jo šeit runa ir par Eirozonas pārvaldību. Tiešām izsaka nožēlu par to, ka uh, nav šeit ieteikta uh, finanšu ministra nominēšana. Tas viņš varētu būt, piemēram, komisijas vicepriekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs tieši par eiro. Gribu paust arī vēlmi un cerību to, ka Eiropas Savienība izmanto savu valūtu, kā to dara ASV, lai varētu ir arī likt respektēt mūsu šo teritoriālo vērtību. Es ceru, ka eh, eiro mēs kādu dienu varēsim izmantot kā instrumentu tirzniecības, komerc eh, karos, lai aizsargātu mūsu fundamentālas vitālās intereses. Paldies līdz referentiem. Šis starposms ziņojums ir ļoti svarīgs eh, solis uz priekšu. Paldies! Paldies, Erķvīkungs! Un tagad zaļo vārdā Urtis un kungs. Kolme minūte. Muchísimas gracias. Lielas paldies! Jā, pirmais, ko gribētu teikt. Tas, ka tagad tiek ieviesta SSM, uh, un tas tiek institucionalizēts, šī ideja ir lieliski, taču, diemžēl, tas tā nenotiks. Praktiski mēs šeit ieviešam tādu mehānismu, kas ir starpvaldības mehānisms. Tas mēs pilnībā. Uh, šo ESM nepadarām kā tādu Eiropas Savienības instrumentu un nožēlojam arī. Un arī Eiropas parlamenta loma ir visai vāja šai ziņojumā. Mums taču ir jābūt koplēmumu procesā, bet mūsu loma šeit nav pietiekami labi atrunāta. Lūk, jau no paša sākuma ar šo mehānismu bija liels problēmas, tas bija visai neskaidrs.